Man ir daži paziņojumi. 16. jūlijā 2009. gadā esmu lūdzis informāciju uh, eh, lūgumu Mitrasa kungam atņemt parlamentāro imunitāti. Viņš ir uh, polijas pilsonis. 2010. gada aprīlī juridiskās komitejas priekšsēdētājs mani informēja, ka viņiem ir 2009. gada 24. aprīļa rezolūcija attiecībā uz parlamentāro imunitāti Polija, un viņa komisija uzskatīja šo lūgumu par nepieņemamu. Nākamais darba kārtības punkts.